London tomorrow morning, so I will not, not be there. Will you be here for the vote? No. I'm sorry. I haven't. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, welcome to the committee. Dāmas un kungi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejas sanāksmē. Especially group advice. Es gribētu atkārtāt konsultantiem un asistentiem, ka darba kārtība ir tikai indikatīva. Iespējams, mēs dažus punktus izskatīsim ātrāk. Stēlers kundze ir lūgusi, vai mēs nevarētu samainīt divus punktus, devīto un desmito vietām. Viņa ir atbildīga par abiem šiem punktiem, viņa ir referente, un viņai vajadzēs um, doties prom ātrāk, tāpēc mēs centīsimies izskatīt šīs pēcpusdienas darbu kārtību mazliet ātrāk, apmēram 15 minūtes ātrāk nekā tas ir ierakstīts darba kārtībā. Lūdzu, papreitiniet deputātus par to, ka mēs varbūt strādāsim ātrāk. Un es jau tagad atvainojos, ja mēs iekavēsim. Šie laiki, kas ir norādīti darba kārtībā, ir tikai indikatīvi. Rīt pēc Lopesa kunga lūguma mums būs balsojums par uh, kā, drošu instalācijām, un pēc tam mums ir paredzēts arī balsojums par iespējamo uh, vienošanos ar padomu pirmajā lasīmā. Tie būtu mani komentāri par darba kārtību. Vai jūs uh, pieņemat šādu darba kārtību? Labi, paldies. Tātad, kā jau es teicu, mēs virzīsimies uz priekšu ātrāk un samainīsim vietām 9 un 10 punktu. Tagad priekšādātājs paziņojumi. Pirmkārt, gribētu atkārtināt, ka šī sanāksme tiek pārādīta internetā. Dokumenti ir pieejami um, e-sanāksmes aplikācijā. Un tagad personāla paziņojums. Uh, trīs ar pus gadus uh, Džūlija pie mums uh, ir nostrādājusi, un tagad viņa turpinās starpoties Eiropas parlamenta ģenerālsekretariātā. Man ir liels prieks jūs redzēt šeit mūsu vidū un uh, būtu patiešām noderīgi uh, ar jūs satikt biežāk. Liels paldies par jūsu paveikto, jo īpaši valsts iepirkuma jomā. Man ir liels prieks, ka jūs paliksiet strādāt Eiropas parlamentā. Ja nu gadījumā mums būs jums jāuzdod kādi jautājumi. Elēna Mandari ir mm, um, vecāka atvaļinājumā un viņu uh, uz laiku aizstāja Pablo. Lūdzu, piecelieties, pamājiet, lai mēs uh, jūs redzētu. Paldies! Tagad par braucieniem. Pēc uh, braucienas Latviju ir uh, sagatavots ziņojums. Tas būs uh, pieejams visiem pēc 26. marta. Pieejams visās valodās. Tagad jūs varat to izlasīt angliski. Tagad vēl pāris punktu par komiteju priekšsēdētāju konferenci. Divi punkti, manuprāt, bija ļoti svarīgi. Pirmais bija dokuments par trilogiem, 26 atšķirīgas rekomendācijas par to, kā labāk vadīt trilogu. Vairāki komiteju priekšsēdētāji, tā skaitā es, uzskatīja, ka vajadzētu nodrošināt, lai trilogos eh, tiek saglabāts elastīgums. Dažkārt eh, trilogi ievelkas Dažkārt ir vajadzīgas pauzes starp eh, sanāksmēm, jo ir vajadzīgs vairāk informācijas. Un eh, mūs uztrauktu, ja šis elastīgums pazustu. Taču tāpat ir svarīgi, lai deputātiem būtu pietiekami daudz laika un iespēju sazināties ar citām iesaistītajām pusēm starp trilogiem. Ir jānodrošina arī pēc iespējas lielāka cauradzamība. Tika arī izteikts ieteikums, ka Mums vajadzētu um, mainīt trilogu dokumentus. Nevajadzētu vairs šo tabulu ar uh, četriem stabiņiem. Es uzskatu, ka šis dokuments tomēr ir noderīgs. Tagad šķiet mums liks gatavot kaut ko pavisam citu. Mums bija arī viedokļa apmaiņa ar Timermanu kungu par labāku pārvaldību. Priekšādātāja konferencē ir izplatīts dokuments par labāku pārvaldību, kur sagatavojas eh, parlamenta priekšādātājs. Uzskatu, ka būtu jāuzklausa arī komiteju pieredze šajos jautājumos. Šeit nevajadzētu būt tikai apspriedēm priekšādātāja konferences ietveros. Timermana kungu interesē, kā mēs labāk varētu veikt eh, izvērtējumus par uh, izmaiņām, kas ir izdarītas likumdošanas priekšlikumā. Es viņam atgādināju, ka šī komiteja pirms kāda laika veica ietekmes izvērtējumu. Uh, vienu trilogu ietvaros pirms galīgā triloga. Tas tika darīts par konkrētu grozījumu, un viņu ļoti interesēja, vai pirms uh, Uh, galīgās vienošanās trialogā nevajadzētu veikt vēl vienu ietekmes izvērtējumu. Tas nozīmē, ka jūs varat uh, šādā gadījumā daudz labāk izskatīt uh, grozījumus, kas ir nākuši vai no padomas vai parlamenta puses. Mēs vēl apspriedīsimies par to ar koordinatoriem un um, parunāsim, kā mēs varētu piedalīties labākas pārvaldības sarunās. Tie bija tādi īsi paziņojumi no manas puses, vai mēs varam apstiprināt eh, iepriekšējās sanāksmes protokolu. Tātad tas tiks apstiprināts, ja netiks eh, izteikts nekādi iebildumi. Tagad ceturtais darba kārtības punkts. Un šeit ir eh, aktuālākā informācija par trialogiem un diskusijām. Karlos Koelijā mums eh, prezentēs eh, šo punktu. Lūdzu, Karlos. Uh, eh, Verners Langens nevarēja būt klāt, un viņš lūdza jums pastāstīt, ka, lai mēs varētu virzīties mūsu darbā uz priekšu, tika ieteikti konstruktīvi kompromisi padomēji. Tāpēc ir kompromisa pakotne Un eh, tāpat arī ir sagatavota, uh, sagatavot eh, dokumentu, dokumentu attiecībā uz maksāt nespējuši. Tam mēs liekam visu, pievēršam vislielāko uzsvaru. Eh, tātad ir runa par klikšķu informāciju un arī par uh, personīgo datu informāciju. Te ir runa par rezervācijām internetā. Un uh, vissmagākais ir tas, ka patērētājs īsti nesaprot, vai viņš pasūta visu ceļam komplektu vai kaut ko mazāku. Te eh, ceļotājs sagaida aizsardzību, un tieši tāpēc eh, arī šādus pirkumus ar vienu klikšķi vajadzētu uzskatīt par ceļojumu komplektu. Mēs eh, ēnu referenti piekrītam šai nostājai. Vēl kāds svarīgs punkts sarunās bija biznesa ceļotāju izņemšana no aptvēruma. Mēs eh, nolēmām šeit izņemt tos biznesa ceļotājus, kas balstās uz eh, ietver līgumu. Šos kritērijus var viegli mm, izskaidrot un te ir jānodrošina arī juridiska noteiktība. Taču šādi ietver līgumi nav vispār pieņemta prakse dažās dalībvalstīs. valstīs Tāpēc padome attiecina šo izņēmumu uz visiem ceļotājiem, kas brauc uh, biznesa darījumos. Mēs uzskatām, ka šeit varat, varētu parādīties ļaunprātīga izmantošana. Šī sistēma neļaus nodrošināt ceļotāju tiesību ievērošanu. Diemžēl padoma bija ļoti um, nefleksibla. Referents eh, skaidri norādīja, ka vienošanos varēs panākt līdz maijam tikai tādā gadījumā, ja padome eh, ņems vērā parlamentu nostāju. Mazien vidēji uzņēmumi ir ļoti būtiski referentām, tieši tāpēc mazas viesnīcas, kā arī mazas ceļām aģentūras, nedrīkst aplikt ar pārlieku lielu, pārāk lielu slogu. Eh, ceļojuma pakalpojumi, kas tiek pasūtīti vēlāk, līdz ar to netiek uzskatīti par daļu no ceļojuma komplekta. Šeit mēs strādājam pie tāda formulējuma, kas e, nodalīs e, ceļojumu kompleksu no ceļojumu pakalpojumiem, kas e, tiek pirkti vēlāk. Pretējā gadījumā mazas viesnīcas nevarēs piedāvāt šāda veida pakalpojumus, jo uh, tie varētu saskaties ar maksāt nespēju. Langens kundze ir pārliecināta, ka mēs varētu panākt vienošanos un ka mēs varēsim panākt vienošanos ar padomi, lai Latvijas prezidentūra varētu prezentēt šo dosie konkurētspējas mm, padomē māja beigās. Taču sarunu labad ir vajadzīgs, lai padomu piekāptos. Paldies! Lielas paldies! Ļoti skaidrs izklāsts par situāciju. Es domāju, ka mēs eh, trialogā pievērsīsimies daudziem no šiem jautājumiem un cerams, ka padome varēs eh, ņemt vērā to, ka šī ietver līgumi nepastāv visās dalību valstīs. Jebkurā gadījumā mēs virzāmies uz priekšu, progress ir labs, un sekretariāts parlamentā arī ir ieguldījis ļoti daudz darba. Liels paldies visiem, kas strādāja pie šī dosie. Vai ir vēl kādi komentāri? Nē? Tas nozīmē, ka mēs varam pievērsties Senlavas kundzes ziņojumam par uh, transporta līdzekļu ekosistēmas izveidi, par ko mēs balsosim rīt. Olga, varbūt jūs mums varētu pastāstīt par aktuālāko informāciju. Takže poprosím, abyste si dali sluchátka. Děkuji. Děkuji za slovo, uh, paní předsedkyně. Atvainojos, runāšu čehu valodā. Lielas paldies, ka devāt man vārdu, priekšādētāji. Mani ļoti iepriecēja tas, ka varu jūs informēt, ka 2. martā padoma pieņēma pozīciju pirmajā lasījumā par tīpveida apstiprinājumu uh, ECOLS sistēmai, kur tiek izmantots 112 ārkārtas uh, zvana numurs. Tas sasaucas ar Eiropas parlamenta vienošanos uh, par ko tika panākta vienošanās no 8. oktobra līdz 3. decembrim trīs trialogos. Tika panākta kompromisa vienošanās starp eh, padomu un parlamentu, un to apstiprināja balsojums eh, iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejā. Pagājušajā nedēļā dalību valstis pieņēma pozitīvu nostāju, un to es apsveicu, jo tas nozīmē, ka mēs varam virzīties uz priekšu uz otro lasījumu. Es gribētu arī pieminēt, ka regula attiecas uz pakotni, kuras mērķis ir ieviest ekosistēmu, kuru varēs izmantot visi patērētāji, neskatoties uz transports līdzekļa veidu vai cēnu vai arī valsti, kurā tas atrodas. Taču, ja runa par jauniem transporta līdzekļiem, tad vajag paredzēt, lai tās tiktu projektētas tādā veidā, ka smaga negadījuma gadījumā šis zvans tiek veikts automātiski. Tāpat arī ir jāgarantē um, privāto datu aizsardzība. Es gribētu, lai jūs atbalstāt padomes ieteikto formulējumu, jo šeit ir uh, ņemtas vērā mūsu komitejas un transporta komitejas prioritātes. Tas atbilst arī um, mandātam, kas man tika piešķirts uh, šeit komitejā un kopā arī parlamentā. Pirmkārtām tas ļauj eko zvana sistēmai uh, pildīt savu mērķi, proti samazināt uh, cietušo skaitu Eiropā un uzlabot uh, ceļu drošību. Jo īpaši gribētu pateikties Itālijas prezidentūrai un visiem eh, sarunu grupas eh, dalībniekiem, jo sadarbība bija tiešām laba. Vanessa Polillo from the presidency. Hello, Vanessa. Welcome. Vanessa Polillo no prezidentūras. From the council. Gribētu, lai jūs izklāstāt mums padomas nostāju. E buongiorno a tutti. Sono particolarmente felice. Paldies, priekšsādātāji, un labdien visiem. Esmu īpaši gandarīta mm, iepazīties ja ar padomes eh, lēmumu eh, šajā e-kola sistēmas izveidē. Tas ir ļoti svarīgs eh, tiesību akts, tas ir solis uz priekšu, lai samazinātu ceļu satiksmes eh, negadījumus un nāvis gadījumus uz ceļa un tajā pašā laikā arī uh, uzlabojot uh, ārkārtas dienas darbību. Likumdošana ir bijusi ļoti skaidra attiecībā uz pilsoņiem, un tad mēs parādām darbu, ko veicam reizēm. Mēdī pietiekami nepievērš uzmanību mūsu darbam, ko tas būtu pelnījis, un nereti pilsoņi nemaz nav informēti par lietām, kas tiek paveiktas, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Un tagad mm, ar šo jauno ekosistēmu standarti, kurus mēs pieņemam, nosūtīs ļoti skaidru vēstījumu mūsu pilsoņiem. Es vēlos arī uzsvērt to, ka vienošanās par šo regulu parāda sekmīgo uh, Mm, sadarbību, kāda mums bijusi līdz lēmumu pieņemšanā, ir bijuši savstarpēji sapratne par mūsu nostājām un bažām, un eh, galvenokārt mēs vēlamies glābt cilvēku dzīvības, pieņemot regulu ātri. Bija liels gods un eh, privilēģija piedalīties šajā procedūrā, un es noteikti vēlētos pateikties referentei par paveikto darbu. Es vēlētos arī vērties pie komitejas locekļiem un jums priekšsēdētājs, mm, sakot paldies, paldies, ka panācāt eh, šo vienošanos, paldies par nopietno pieeju, ka ātri un efektīvi tika veicināti trialogi. Lielas paldies! Thank you. And would the commission like... Lielas paldies, vai komisija vēlētos ko piebilst? Žan Filip. Liels paldies! Komisija ir gandarīta par politisko eh, vienošanos, kas ir veikta starp padomi un jūsu komiteju. Un no mūsu perspektīvas kompromisa priekšlikums ir ļoti labs, varam to atbalstīt. Mums ir jāatzīst, ka Eiropas parlaments ir bijis eh, apņēmības pilns mm, strādāt, un tagad ir bijusi Eiropas Mm, šī ekosistēma, kas kļūst par realitāti. Paldies par jūsu aktīvo darbu, kas ir ticis attīstīts, jo īpaši no Senalovas kundzes puses. Liels paldies! Vai kāds no ēnu referentiem vēlētos izteikties, Karlos? Paldies priekšsēdētājiem! Es eh, vēlos visu pirms apsveikt kolēģi Senalovas kundzi par izcilu veikto darbu pie šī dosie, un es vēlos arī pateiktos prezidentūrām, jo īpaši Itālijas prezidentūrai un komisijai par ieguldītajiem pūliņiem, lai padarītu mūsu darbu vieglāku. Te nu ir lielisks uh, piemērs tam, kā jā, kopīgi jāpieņem uh, lēmumi lieliskā atmosfērā, savstarpējas sapratnes garā un izrādot uh, spējas eh, sasniegt kopīgus mērķus. Priekšsēdētāja e-call sistēma glābi dzīvības. Brīdī, kad cilvēki saka, ka mums nav nepieciešams vairāk Eiropas e-call tiesību akts saistībā ar tipu apstiprinājumu šīs iekārtas ieviešanai, ir labs piemērs tam, ka vairāk Eiropas patiesībā var piedāvāt efektīvāku risinājumu šādos svarīgos jautājumos, kā mirstības gadījumu samazināšanu, ceļu satiksmes noteikumos, drošības uzlabošanu un um, vienošanās, kas atspoguļo kompromisās ar parlamentu komisiju varbūt la, mēs varam būt lepni par izvirzītajiem mērķiem, jo īpaši, kas attiecas uz ceļu satiksmes drošību, e-call sistēmas padarīšana par obligātu izmantojot Eiropas Savienības e, ārkārtas e, numuru kopš e, marta noteikti izmainīs ceļu satiksmes drošības ainavu un pilsoņu aizsardzību. referente Olga Senalova jau ļoti atbilstīgi to atzīmēja. Mums ir m, mm, tas ļoti nepieciešams ārkārtas situācijām mm, šiem civilajiem transporta līdzekļiem ir jābūt arī datu aizsardzības pasākumiem, ka datus nedrīkst izmantot citiem mērķiem kā tikai ārkārtas situāciju risināšanai. Uh, Un, e, ja būtu nepieciešams piemērs par labi paveiktu darbu, tad te nu tas ir. In... E, jā, un e, balsosim par šo tematu 28. aprīlī plenārsēdē. Lielas paldies visiem! Right, we're going to move straight. Nu, ļoti labi, turpināsim darbu. Tagad ķersimies pie regulas par trošu ceļu iekārtām. Referents ir Antonio Lopes Instruis Vaits. Un es nu pat ap, sapratu, ka referents nebūs sanāksmē, jo viņu aizstāja kolēģi. Un tāpēc ir izmaiņas. Paldies. Nu, nav tā, ka es viņu aizvietoju, jo es viņu īsti nevaru aizvietot, bet viņš ir atsūtījis vēstuli, kuru es nolasīšu viņa vārdā. Uh, Pēdējā brīdī um, atgadījās neparedzēti apstākļi, un viņš nevarēja ierasties sanāksmē. Tātad viņš ir atsūtījis vēstuli pirms dažām minūtēm, un nolasīšu vēstuli. Lopesa kungs ir ārkārtīgi. Um, nožēlo to, ka nevar piedalīties sanāksmē, un viņš vēlētos informēt komiteju par atsevišķiem aspektiem, kas saistās ar kompromisa grozījumiem. Uh, Bija iesniegti 141 grozījums Eiropas komisijai un IMCO komitejai un bija vēl 41 papildu grozījums. Trošu ceļu iekārtas saistās ar ļoti augstu specializācijas līmeni, tāpēc šis ziņojums ir ārkārtīgi tehnisks. Mans kolēģis Antonio eh, organizēja vairākas sanāksmes ar visiem kolēģiem, kuri bija iesnieguši grozījumus. Visi grozījumi, kuri bija atbilstīgi pamatoti un tehniski atbilstoši, tika pieņemti. Tikai daži no šiem grozījumiem bija tādi, kas neatbilda Savienības likumdošanas mērķiem, netika atbil, atbalstīti no Antonio puses. Ir tikai viens kompromisa grozījums, ar, ar kuru bija pārunas ar Filipu Žuvēnu un Mišelu Dantēnu par eh, bre, velkošās troses bremžu sistēmu, un mērķis ir nodrošināt to, ka dažādās tehnoloģijas, kas nodrošina bremžu sistēmas, var līdzās pastāvēt tirgūm. Referents un franču kolēģi piedāvā tādu teksta priekšlikumā, kurā pilnībā tiek ievērot tehnoloģiskās neutralitātes princips un tiek nodrošināti vienaidi nosacījumi visiem tirgus spēlētājiem, neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas. Manā priekšā ir arī kompromisa grozījuma teksts, nolasīšu to. Um, šajā uh, trošu ceļā ir jābūt vairākām bremžu sistēmām, kurās katrām ir jāspēj apturēt uh, trošu ceļu sistēmu un ka tā tiek koordinēta tādā veidā, ka tā automātiski aizstāja aktīvo sistēmu gadījumā, kad tās efektivitāte kļūs neadekvāta. Iekārtas pēdējā bremžu sistēma iedarbojas pēc iespējas tuvāk uh, šai mm, uz, iedarbojas tieši uz pieziņas trīsi, un šie nosacījumi neat, neatiecas uz slēpotāju vilcējiem. Un visbeidzot, um, Antonio vēlas uzsvērt labo sadarbību ar visiem kolēģiem, kas sniedza savu ieguldījumu šajā ziņojumā, kas tiks pieņemts rītdien vienbalsīgi šajā komitejā. Manuprāt, tas arī būtu viss. Tad vēl ir daži komentāri. No izturīsa kunga puses. Viņš vēlētos, viņš vēlētos vēlreiz pateikties par lielisko sadarbību un aicina atbalstīt ziņojumu. Tas arī viss. Lielas paldies! Thank you, Rosa. Lielas paldies, Roza, par to, ka paudi kolēģe nostāju reizēm ir šie negaidīti apstākļi. Jā, tas tiešām bija neparedzēts apstākļis un viņš tiešām atvainojas par savu prombūtni. Jā, mm, turpina priekšsēdētāji, un te mēs arī redzam, ka ir priekšrocības tam, ka sanāksme tiek translēta internetā. Un tagad došu vārdu um, ēnu referentiem, kas piedalās sanāksmē. Lucija Andersona, paldies priekšsēdētāji, paldies ETP kolēģiem, arī Rosai par šo ziņojumu. Liels paldies par lielisko darbu, ko Antonio ir Nu, paveicis, tas nevienmēr bija redzams, kaut arī ziņojums ir ļoti tehnisks, tas nu, patiešām ir ļoti sarežģīts, un tur ir iesaistīts arī citas jomas, kas ir IMCO pāraudzībā produktu drošība un drošība kopumā, jo īpaši te tiek skarta transporta iekārtu jomām. Kaut arī temats ir tehnisks, es gribētu norādīt, ka drošība ir ļoti svarīgs jautājums jo īpaši tāpēc, ka jebkura negadījuma sekas var būt ļoti smagas. Mēs jau to zinām no pieredzes, un mēs ļoti konstruktīvi esam strādājuši pie šī konkrētā regulējuma, un mēs vēlamies nonākt pie jaunas regulas nākotnē, un mēs esam vienojušies par vairumu aspektu saistībā ar grozījumiem. Mēs atbalstījām kompromisa grozījumu, tas bija sarežģīts jautājums, jo bija mm, uh, atšķirīgi viedokļi. Es domāju, ka kompromiss ir labs rezultāts. Par vairumu grozījumu mēs vienojāmies. Es domāju, ka tas ir harmonizācijas pasākums un manai, vismaz no ma manas grupas viedokļa, mēs raudzījāmies arī uz tematiem, kas saistās ar parlamenta pozīciju par produktu drošību un tirgus uzraudzību. Tāpēc mums mm, bija. Uh, pilnīga uzmanība saistībā ar piesardzības pasākumu un arī saistībā ar sankcijām, bet es ļoti priecājos, ka mums izdevās nonākt pie vienotas nostājas tagad, un es domāju, ka mm, tagad ir īstais brīdis, mm, un lai to tālāk virzītu uz trialogiem. Liels paldies! Paldies! Es zinu, ka besies kungs nav klāt no EKR. Pārstāvis var izteikties. Es īsi izteikšos, jo mēs neiesniedzām grozījumus, bet plaši atbalstām uh, referenta nostāju un kompromisa grozījumu. Mēs kopumā atbalstam. Nu, mums ir tikai daži iebildumi pret atsevišķiem grozījumiem, kas varētu uz, uz, uzlikt sno, slogu trošu ceļu iekārtu uzņēmumiem, bet uh, citādi mēs esam visai apmierināti ar rezultātu. Dīta Šansova. Arī mēs esam ļoti apmierināti, ja jūs varētu mm, šo ziņu nodot referentam. No Aldas priekš um, perspektīvas mēs atbalstām kompromisu par bremžu sistēmām, kas ir daļa no diskusijām. Mēs jau no paša sākuma piekritām secinājumam un mēs uzskatām, ka šāda veida sadarbība varētu kļūt par normu šajā uh, komitejā vēl bez šī kompromisa grozījuma. Es domāju, ka referents eh, pareizi mm, eh, iesaka balsojums, kaut arī balsojums saraksts ir visai garš. Es ceru, ka izdosies to ātri pieņemt, un es ceru, ka arī trialogi var ātri sākties un arī ātri tikt noslēgti. Liels paldies! Ja jūs vēlaties veikt ātru balsojumu rītdien, jo jūs domājat, ka mēs varētu veikt bloku, balsojumu pa blokiem. Varbūt eh, grupas eh, par to varētu vienoties, jā. Paskāls Durāns no zaļajiem. Liels paldies, Viki! Izteikšos pavisam īsi, eh, vēl jau vairāk tāpēc, ka ierados novēloti, par ko atvainojos. Es vēlos uzteikt izcilo referenta darbu. Mēs neiesniedzām grozījumus, gari neizteikšos, atbalstām kompromisu. Tas ir ļoti labs kompromiss un Te, tas eh, neviens tam ne, neiebilst un šāda kompromisu prakse būtu biežāk praktizējama. Pat ja citos eh, tematos tas varētu būt sarežģītāk. Katrā ziņā zaļajiem nav nekādu iebildumu vai problēmu te. Thank you. Just one comment. For Lielas paldies! Es vēlētos izteikt eh, nelielu komentāru no savas puses. Tas ir ļoti tehnisks dosie, bet ir miljoniem cilvēku, uh, kas katru gadu izmanto e, trošu ceļu iekārtas, un viņu drošība ir ļoti svarīga, un es zinu, ka e, ir e, liels darbs ieguldīts, lai būtu mm, šī līdzsvars, ka ir šie vēsturiskie ceļi un ir dažādi mm, tiesību akti, lai to aptvertu, un ir ļoti labi, ka mēs pie tā strādājam. Tiešām liels paldies referentam. Tikai tas, ka šis temats ir tehnisks, nenozīmē, ka tas nav svarīgi. Vēlējos uzsvērt to, cik tas ir svarīgi. Tagad vēl došu vārdu Rozai. Es vēl vēlētos pāris vārdus no savas puses pateikt. Daži, daudzi cilvēki bija nobažījušies, ka te tiks ieviests jauns regulējums, kas šo ceļu iekārtu uzņēmumiem un īpašniekiem radīs eh, tikai sarežģījumus, un eh, šāda praktiskā pieeja nu, beigu beigās eh, nesarežģīja neko, gluži pretēji tikai vienkāršo lietas, tiks atvērts tirgus ražotājiem un tirgotājiem un dzīve mm, uzņēmumiem, tāpēc sarežģītāka nekļūst. Tāpēc mums uh, ar viņiem ir par to jārunā, jākomunicē. Tāpēc vēlos pateikties visiem, kas strādāja pie šī ziņojuma, jo rezultātam ir jābūt ļoti labam un ļoti praktiskam. Vai komisijai ir kas piebilstams? Would you like to give some points? Thank you. Uh... Paldies. Vispārīgi runājot, mēs atbalstām priekšlikumus, eh, ko ir akceptējis referents. Mēs atbalstām arī kompromisu grozījumus. Tātad eh, referents vēlas iekļaut jaunas tehniskas risinājumus, kas eh, nesen tikai tika publiskoti. Attiecībā uz šiem konkrētajiem grozījumiem mums ir problēma ar Uh, piesardzības principa iekļaušanu šāda veida tiesību aktos. Šeit ir runa par tādiem tiesību aktiem, kur ir paredzēti drošības aspekti, un šie drošības aspekti jau ir iekļauti regulās. Mēs šeit ejam daudz tālāk par piesardzības principu, un tas nozīmē, ka mm, sākotnējās drošības prasības ietver visus drošības aspektus. Un, ja no tehnoloģiskā viedokļa kaut kas trūkst, tad regula piešķir pilnveres iestādēm atsaukt ražojumus no tirgus, ja tie nav droši, pat ja tie atbilstu regulas prasībām. Tātad visi drošības aspekti jau ir iekļauti regulā, un tāpēc Mēs uzskatām, ka šis piesardzības princips nav jāiekļaut. Paldies! We don't normally take a Mēs parasti nediskutējam un neparedzam šeit ēnu referentu uh, izteikumus, taču, ja jums ir kas jautājums komisijai, varat uh, kontaktēties tieši. Andersons kundze. Ja jūs vēlaties izteikt otru paziņojumu, lūdzu, bet īsi. Paldies komisijai. Es augstu vērtēju jūsu teikto, bet šķiet, ka šeit netiek salīdzinātas vienādas lietas. Jūs teicāt, ka te ir runa par harmonizācijas pasākumu, un visi iespējamie aspekti ir ņemti vērā un paredzēti, bet Juridiskā nozīmē mēs nevaram šeit teikt, ka būtu runa par konkrēta principa piesaukšanu, kas ietver pilnīgi visu. Es e, nevaru izprast jūsu argumentus. Šeit nav nekāda konflikta. Mēs varam paredzēt gan e, piesardzības principu, gan vispārēju harmonizāciju. Uh, Varbūt jūs varētu izmantot šo iespēju, tāpēc, ka mums ir atlicis laiks, un tas ir labi, tāpēc, ka spēlēras kundzei būs vajadzīgs laiks. Varbūt jūs varētu tieši kontaktēties ar komisiju, darīt to atsevišķi, tā lai visiem no jāklausās, un mēs varam tagad ķerties klāt nākamajam darba kārtības punktam. Un nākamais darba kārtības punkts ir atzinums, ko mēs rakstām par Eiropas energodrošības stratēģiju Referents ir Filis, Filis Huismenova, un šodien viņu pārstāv Karlos. Galvenā komiteja ir Rūpniecības komiteja. Tiks iesniegt 82 grozījumi, un mums ir paredzēta diskusijas par kompromisu grozījumiem. Redzu, ka vairāk ēnu referenti vēl nav zālē. Daži no ēnu referentiem ir klāt. Ļoti labi. Varam varam strādāt. Lūdzu. Paldies. Hismenos kundze lūdza nolasīt eh, to, kas viņai ir sakāms, jo viņa nevarēja ierasties. Pēc eh, rūpīgas visu grozījumu izskatīšanas, eh, jo īpaši pievēršot uzmanību IMCO komitejas kompetencēm, viņai šķiet, ka mums ir izdevies sagatavot tādu atzinumu, kas ir tādas labas sadarbības rezultāts. Jūs redzat, ka ir ņemti vērā ļoti daudzi grozījumi, kas iekrīt imkā kompetencē. Šo grozījumu iekļaušana ļauj papildināt atzinumu, līdz ar to tas ir daudz mm, spēcīgāks un daudz šķautnēnāks. Priekšlikums ietver piecus kompromisa grozījumus. Pirmais kompromisa grozījums galvenokārt attiecas uz nepieciešamību vērsties pret enerģijas tirgus fragmentāciju, un tiek uzsvērts arī tas, ka vajadzētu aktīvāk eh, īstenot eh, trešo enerģijas pakotni, tā lai varētu vērsties pret enerģijas piegādes eh, pārtraukumiem. Otrais kompromisa grozījums attiecas uz pozitīvo ietekmi, kāda ir tirgus integrācijai, lai nodrošinātu pieejamākas enerģijas cenas. Trešais kompromiss attiecas uz energoefektivitātes pasākumu efektivitāti Eiropas līmenī, kur ir paredzēts arī Eiropas strateģisko investīciju fonds. IKT un enerģijas sistēma integrācija, kā arī kampaņas, lai veicinātu sabiedrības izpratni par energoefektivitāti. Nākamais kompromisa grozījums attiecas uz atjaunīgo enerģiju, e, uz tās vīdes un ekonomisko ietekmi un arī uz to, ka šādā veidā mēs varētu samazināt pieprasījumu pēc enerģijas. Pēdējais kompromiss grozījums attiecas uz infrastruktūru un starpsavienojumiem, kas varētu mums ļaut nodrošināt energodrošību. Viņi uzskata, ka energodrošības aspekti kopā ar visiem jūsu grozījumiem būs ļoti noderīgi Rūpniecības komitejas darbā, izveidojot spēcīgu perspektīvu. Viņa vēlreiz vēlētos pateikties visiem kolēģiem un darbiniekiem par lielo darbu, kas ir ieguldīts kompromisa grozījuma sagatavošanā. Paldies! Thank you, Mrs. Tun. Your... Tunas kundze. Jūs tagad uzstāsieties Antonio vārdā. Jā, es atkal būšu Antonio, man tas ir liels gods. Viņš ir atbildīgs eh, no mūsu puses, eh, tad no tautas partijas puses par šo ziņojumu, un viņš atkal atvainojas par to, ka nevarēja ierasties. Viņš vēlas pateikties referentē par ļoti labo sadarbību, kas eh, ļauj pozitīvi novērtēt visus tautas partijas grupas grozījumus. Pieci kompromisa grozījumi, ka iesaka referente, tiks atbalstīts tautas partijas grupā, mēs rīt par tiem balsosim. Uh, Īsnībā šie kompromisa grozījumi um, ietver dažādas idejas, par kurām var vienoties visa komiteja. Ainu referenti uzskata, ka šādā veidā mēs varēsim uzlabot uh, atzinuma sākotnējo versiju un uh, tā saturu. Izturis kungs uzskata, ka mēs Rūpniecības komitejai un arī Eiropas energo drošības stratēģijai Līdz ar to sniedzam daudz labāku atzinumu, ļoti labiem ieteikumiem, kas ir IMCO komitejas kompetencē. Daudzpartijas grupas referents vēlētos īpaši izcelt vairākas idejas. Pirmkārtām, galvenie nosacījumi tālākai Eiropas enerģijas savienības izveidei ir regulējošā ietvera izskatīšana, tātad trešā enerģijas paka. Tāpat arī ir jānodrošina energo starpsavienojumi starp dalību valstīm un jāmodernizē tīkli. Otrais punkts kopā ar četri. Tāds partijas grupa apsveic Junkera investīciju plānu. Šī um, ambiciozā investīciju plāna mērķi ietver energoefektivitātes pasākumus Eiropas līmenī, kurus varētu finansēt ar jauno strateģisko investīciju fondu. Treškārt, iekšējiem tirgum, patērētājiem un Eiropas Savienības ekonomikai e, ļoti e, pozitīvi ir tas, ka energoefektivitātes politika ir ilgtermiņa mērķis. Atzinamā tiek e, ietverts arī uh, pieprasījums pēc investīcijām uh, ēkās, un tas uh, dos īpašu labu celtniecības nozarei. Tāpat arī dos darbu MVU un nodrošinās izaugsmi. Ceturtkārt, ēna references turiskungs vēlētos uzsvērt atsauci uz energos salu likvidēšanu. Mums ir jāņem vērā tas, ka starpsavienojumi visam tirgumu nodrošina konkurētspēju, energodrošību un tiešas labumus patērētājiem, kuriem būs piekļuve enerģijai par labākām cenām. Paldies! Thank you. Could I just... Paldies. Es vēlētos atgādināt visiem, ka eh, tās vietas, kur ir eh, uzrakstīts deputātu vārdi, ir paredzētas deputātiem, nevis asistentiem. Tāpēc man ir ļoti sarežģīti aicināt eh, deputātus izteikties. And very promptly Mr. Nielsen has just arrived. Nielsen kungs tik, tikko ieradās tieši laikā. Jūs esat nākamais eh, runātājs, tāpēc, ka esat sociāldemokrātu ēnu referents par šo dokumentu. Thank you. It's, uh... Paldies. Enerģija. It was, uh, it was told it was uh, four o'clock, so I'm... Uh, Man teica, ka tas būs šos pulkstenš četros. Ne, mēs ļoti efektīvi strādājam. Jā, es eh, gribēju tikai teikt, ka šis eh, fails eh, bija tāds, pie kura mēs strādājām ļoti labā sadarbības karā. Man ir liels prieks par paveikto. Um, paldies referentē. Mūsu grupā dažas lietas ir bijušas svarīgākas par citām. Uh, taču mēs esam priecīgi, ka mēs bijām iesaistīti um, pie šī dosie. Man vajadzētu pieminēt, ka energoefektivitāte mums šķiet būtiska. Dažkārt mēs eh, piemirstam, cik daudz mēs varētu paveikt šajā jomā. Tad, kad es strādāju par mēru Zviedrijas ziemeļos, kur ir ļoti augsts un kur uh, vajadzētu būt tā, ka apsildīt mājas un pilsētas eh, ir ļoti dārgi. Pirms 25 gadiem mēs eh, sākām projektu ar energoefektivitātes konsultantiem. Tas tika darīts visā Zviedrijā. Rezultātā ļoti daudz cilvēki, gan individuālie patērētāji, gan uzņēmumi, gan pašvaldības eh, saņēma padomus par to, kā vislabāk samazināt energo patēriņu un arī e, savas izmaksas. Un, neskatoties uz to, ka mūsu klimats ir ļoti augsts, apsildīt mājokļus e, ziemeļos nav diezko dārgāk par e, mājokļu apsildi dienvidos vai e, Eiropas centrā. Tātad pastāv iespējas kaut ko izmainīt. Kā jau teicu, liels paldies par paveikto. Šis mm, dokuments ir patiešām labs. Annelien van Bossert. Dankjewel, Vicky. Um, ook ik wil op mijn beurt de... Paldies, Vicky. Es vēlētos pateikties referentam par to, ka šis dokuments ir skatīts, protams, mēs varējām skatīt priekšlikumus kompromisu grozījumiem, un mēs visi redzam, ka ir runa pār konsensu, kas ir tālajošāks nekā politisko grupu robežas. Tas parāda to, ka enerģētiskā drošība ir ļoti nozīmīga visiem un visos Eiropas Savienības reģionos Ir atsevišķi grozījumi, kas kompromisā nav iekļauti, bet mēs kopumā varam, varam vienoties. Un, manuprāt, tas ir vissvarīgākais. Tāpat ar prieku konstatējam, ka pastāv vienprātība par enerģētisko drošību. Jo mazāk tiek izmantot enerģija, jo mazāk mēs būsim atkarīgi no trešajām valstīm piegāžu ziņā. Tāpat arī tas ir vēlami mūsu iedzīvotājiem, jo ma mazāk viņi izmantos enerģiju, jo mazāk maksās. Otrkārt, ar prieku konstatēju, ka mēs eh, aicinām uz juridisko stabilitāti tādējādi, ka tad, kad ir runa par atjaunīgajām enerģijām, tād tiktu nodrošināta zināma stabilitāte šajā sakarā. Pret to ir jāizturas visai uzmanīgi. Manuprāt, ir jāveido stabila juridiska atmosfēra un Eiropas Savienība nosūtītu nepareizu vēstījumu, ja pēc dažiem gadiem mēs nāktu klājā ar jauniem standartiem un pienākumiem. Tāpēc gribu pateikties referentam, ēnu referentiem, kā arī paldies asistentiem. So, Mr. Mastalkas not. Mastalkas kungs nav klāts. Paskals Birānas eh, nākošais runātājs. Paldies. Eh, priekšsēdētāji un tik tiešām, kā jau izskanēja iepriekš ar energo drošību un enerģētiku, mēs runājam par prioritārām Eiropas Savienības nepieciešamībām. Efektivitāte ir nepieciešama gan ņemot vērā nedrošo situāciju un arī ņemot vērā izmaksas cīņu pret um, nevienlīdzībām kas ir ļoti nozīmīgi 21. gadsimtā, tāpat arī tas ir svarīgi, lai varētu cīnīties pret klimatu pārmaiņām, un tas ir lielisks veids, kā dot darbu mūsu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, amatniekiem, un kopumā es saskatu tikai priekšrocības. Es neatgriezīšos pie tā, kas, kas tika pateikts par energodrošību, kas arī ir ļoti svarīgs jautājums, jo tās dod iespēju brīvāk runāt ar vairākiem partneriem. Kopumā pabeigto darbu vēlos raksturot kā teicamu un ir piedāvāti pieci kompromisa grozījumi. Tādējādi mēs redzam, ka pastāv grib rast vienošanos, bet ir viens jautājums, kurā varbūt iespējams referents ir izlaidis, vai varbūt tas ir noticis apzināti, bet neizprotami, ir 47. grozījums, kurā mēs lūdzam atgādināt to, ka energoefektivitāte, kas pozitīvi ietekmē darba vietveidošanu, izaugsmi un MVU veidošanu, ir izņemts Esmu izbrīnīts par to, jo, manuprāt, tā ir mūsu kopīga rūpe. Tāpēc es vēlētos, lai šī 47. grozījumu daļa, ja nepieciešams ar balsojumu, tiktu pievienota kompromisa grozījumam. Visā pārējā mēs varam atbalstīt piecus, visus piecus kompromisu grozījumus. Paldies! Are there any other members who wish to take the floor? Vai citi deputāti vēlas izteikties? Tādā gadījumā paldies par komentāriem un papildus vēlos teikt, jo vairāk mēs varam uh, MKO, IMKO kompetencēs iekļaut jautājums raugoties no patērētāja viedokļa, jo nozīmīgāk tas ir citas komitejas, kāpēc IMKO eh, ar šo jautājumu nodarbojas, tāpēc, ka mēs raugāmies gan no patērētāja, gan no iekšējā tirgus perspektīvas, kas ir ļoti svarīgi jautājumi, un paldies par paveikto darbu. Anu. Tagad mēs pārējām pie nākošā punkta, kas ir astotais. Atzinums pār neizpaužamas eh, zinātības un uzņēmējdarbības informāciju, komercnoslēpuma aizsardzību, pretnelikumu, iegūšanu, izmantošanu, izpaušanu, referenta Laura Komī. Un šeit ir 211 grozījumu. Tas parāda to, cik svarīgs mūsu komiteja ir šis jautājums, un es došu bez kavēšanās vārdu referentēji. Paldies priekšsēdētājiem! Es um, nezinu, vai varu mierināt uh, Eh, sevi ar domu, ka jūri komitejā grozījumi ir vēl vairāk iesniegti, bet katrā ziņā tās mūsu darbu neatvieglo, mēs skatām kompromisu grozījumus, vai, lai varētu mēģināt eh, līdzsvarot dažādas intereses. Skatīšu jautājumus eh, to kārtībā, 23 kompromisa grozījumus izskatīšu. Um, īsi un kodolīgi un mēģināšu izteikties maksimāli skaidri. Pirmais attiec uz astoto apsvērumu, kur ir atsauce uz uh, zinātības e, komerciālo vērtību, kā to piedāvāja zaļo grupā Durānkungs, un kas attiec arī uz devīto kompromisu otrā panta sakarā. Nākošais kompromiss savukārt nāk ar jaunu desmito apsvērumu un pasvītro to, ka jārespektē arotbiedrību eh, loma tur, kur koplīgumi ir ar eh, nozīmīgu lomu. To pieprasa zaļie un sociālisti, bet es nedomāju, ka tas būtu jāiekļauj eh, tekstā, jo ir tikai daļa, dažas dalība valstis, kuras šo jautājumu pasvītrot. Tas netiec uz visām dalībvalstīm. Mēs varam to pieminēt apsvērumā, un ja tas nerada problēmas bez būtības. Trešais kompromiss pārādz komerc noslēpuma aizsardzību. E, to, tas nedrīkst e, iet līdz cilvēktiesību pārkāpšanai un strādājošo mobilitātei. E, tas ir norādīts 14. grozījumā, tos iesnieguši zaļie sociālisti un vēl citas grupas. Es domāju, ka šeit ir jānorāda atsauce uz vispārīgajām interesēm. Tālāk, ceturtais kompromiss. Es mēģināšu gan runāt lēnāk, saka referente. Tātad ceturtais kompromiss. Šeit ir runa pār trīs gadu noilgumu termiņu, lai varētu aizsargāt komerc noslēpumu. Manuprāt, tas ir izsvērts solījums. Komisija piedāvāja vienu līdz diviem gadiem, citi sešus gadus un trīs eh, gadi, manuprāt, būtu vidusceļš, kas ir visadekvātākais arī uh, piedāvājums 15 grozījumā direktīvas pielietojuma sfērā attiecībā uz produktiem, uz pakalpojumiem. Šeit es piedāvāju grozījumu, kas atsauktos uz eh, pakalpojumiem un precēm, kas varētu būt par eh, likuma pārkāpšanu priekšmetu pakalpojumi. Jēdziens šeit rada problēmu, to mēs iekļāvām apsvērumā, un arī šeit mēs esam vienojušies. Tālāk sastais kompromiss aicina labāk definēt komerc noslēpumu. Tieši tāpat arī 8. un 9. šeit ir redakcionāla rakstura problēmas. 7. kompromiss ir svarīgs punkts. Konkrēti tas, ka pašreizajā situācija ir sadrumstalota. Ir valstis, kurās likumdošanas nav, citās standarti ir stingrāki. Turklāt nav runa par to, ka tiktu samazināts jau esošais eh, aizsargāšanas līmenis. Nevajadzētu ar šo tekstu spērt soļus atpakaļ, bet ir runa par to, ka nākotnē tiek sada, panākta labāka liko, likumdošana. Tas ir arī mūsu komitejas mērķis. 11. kompromiss parāds uh, eh, uzskatīt par nelikumīgu komerc noslēpumu izmantošanu. Otrais kompromiss paredz vēl vienu būtisku lietu konkrēti - komerc noslēpumu iegūšana un izplatīšana ir atļauta, ja to pieļauj valsts tiesības, Eiropas tiesības vai kāda valsts administrācija ar legālu mandātu. 13. kompromiss precizē tekstu, pie tā es nekavēšos. 16. kompromiss paredz konfidencialitātes pienākumu attiecībā un tās atcelšanu, ja Eh, komerc noslēpums neņem vērā otrajā pantā minētos tālāk, minēto tālāk 17. Eh, eh, kompromiss pasvītro konfidencialitātes pienākumu attiecībā uz tiesu iestādēm. Nākošais kompromiss tekstu uzlabošie ir kompromiss, kas problēmas nerada, bet neatrisināts ir jautājums par atbildību, iegū, uzzinot, eh, izplatot vai iegūstot komerc noslēpumu. Es gribētu aicināt svītrot jēdzienu nevērība. Vainu šajā gadījumā mēs ņemam vērā subjektīvos vainas elementus, vai arī skatīt jautājumu subjektīvā veidā tajā, kas attiecas uz vainojamību vai attiecībā uz uzsākto darbību. Manuprāt, ir jāmin eleme, e, objektīvi elementi. Būtisks ir nodarītais kaitējums. Par atsevišķiem aspektiem es izteicos ļoti ātri. Ja jūs vēlaties kaut ko precizēt, tad esmu gatavs tos atkārtot. Bet ir viens no ēna referentiem, kas ir itālis, un varbūt tas arī paskaidro mana nolasīšanas tempu. Ļoti labi mēs mēģināsim iet cauri tehniskajās diskusijās ar balst, eh, balstoties uz eh, nosauktajiem numuriem, bet mēs domājam, ka sapratām visu. Tagad nākošais runātājs deputāts Koferāti. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs zināsit? Itāļi runā ļoti ātri. Nav īpašu bažu. Pēc uh, ēnu referentu. Emendamenti, che la collega Comi ha illustrato, questa mattina pēc vairākām sanāksmēm šorīt eh, sociālistu grupā tāda notika. Ēnu referenti vienojās pār vairākiem priekšlikumiem. Dalla collega Lara devo però dirvi che Tomēr no savas puses es vēlētos piebilst, ka mums sociālistiem vissvarīgākie punkti nav aptvērti. Risinājums nav atrasts, vai arī tas ir tikai daļējs. Domāju, ka šeit ir uh, viedokļu lielā daudzveidība, un kā jau tas vairāk kārt tika pasvītrots. Vissvarīgākie četri aspekti, kurus īsi nosaukšu. Pirmkārt, uh, Zinātība un profesionālā pieredze nevar tikt uzskatīt kā komerc noslēpums, kas skaidri kompromisā tekstuāli norādīts. Otrkārt, ir jābūt skaidrākiem, norādot to, ka eh, virsroku gūst vispārīgas intereses un konkrēti valsts eh, administrācija. Treškārt, mēs vēlamies precīzāk definēt eh, komerces noslēpumu un tā nelikumīgu, neleģitīmu iegūšanu. Precīzāk nekā tas ir eh, teikts kompromisā. Un ceturtais um, strīdus punkts ir informācijas un izteiksmes brīvības trūkums. Tagad ļoti īsi par konkrētākiem novērojumiem. Tiene conto della richiesta di inserire il concetto di valore commerciale. Piemēram, otrajā pantā netiek ņemta nepieciešamība ieviest komercvērtības un ekonomiskās vērtības konceptu. Trešajā pantā tāpat ir kompromisa tātad šajā versijā netiek ņemti daži grozījumi 93., 109. un 110. jo tur ir runa par nelikumīgu iegūšanu un mm, ekonomisko kaitējumu un mm, tā pieredze, ko darbinieks godīgi iegūst, ja veicot savu darbu, arī netiek minēta. Mēs uzskatām, ka ceturtais pāns ir jāpārstrādā, jo mm, ir eh, tādi grozījumi kā 121. un 122., kuriem šeit nav vietas. Te ir runa par to, ka tiek izslēgta pieredze un eh, zinātība mm, darbiniekam un 123., kur ir runa par eh, vispārējām interesēm. Un pēc tam, kā jau es teicu, mēs esam pret 4. un 5. grozījumu apvienošanu, kas ir atzinuma projektā. Un tad ir vēl uh, Daži citi temati ir eh, dažādas pieejas, ir atšķirīgi viedokļi, bet eh, tā kā tiek runāts par atšķirībām uz eh, redzējumā un referenti, un tad es vēlējos viņai jautāt, vai viņa neuzskatītu par vajadzību pārcelt balsojumu uh, kas sākotnēji bija paredzēts nākamajā nedēļā. Manā ieskatā mums uh, ir pārāk uh, maz laika, lai varētu censties uh, satuvināt mūsu viedokļus un atšķirīgās pozīcijas. Es domāju, ka patiešām nepieciešams vairāk laika, un šādā veidā mēs varētu atrast eh, kādus kompromisa risinājumus. Ja datumi tiks apstiprināti, es domāju, ka tad mēs nāksim uz balsojumu ar atšķirīgiem viedokļiem, atšķirīgām domām. Tagad uzklausīsim tātad visus no referents, jo īpaši saistībā ar lūgumu mainīt uh, balsošanas laiku, tad man ir bažas par šo laika izmaiņām, jo darbi notiek sekretariāta ēkā un mājā ir grūtāk sagatavot šos balsojumus pēc lieldienām nekā pirms lieldienām. Es esmu nobažījušies par šo tematu no EKR pārstāve. Liels paldies priekšsādātāji, paldies referentē par mm, neatslāpstošo darbu, kas ieguldīts šajā mm, darb, dokumentā, un, manuprāt, ļoti svarīgi ir šī nepieciešamība biznesam, lai būtu īstie instrumenti, mm, kas ļautu aizsargāt zinātību, neatkarīgi no nozars, kurā uzņēmums darbojas. Un, uh, šis komerca noslēpuma termina definējums ir ārkārtīgi svarīgs un vērtīgs, un ir ļoti labi, ka mēs to uh, atspoguļojam kompromisa grozījumos no 6. līdz 10. numuram. Tad ir ļoti svarīgi aizsargāt šos komerc noslēpumus, uh, ko mm, šīs tiesas eh, procesu strīdu gadījumos. Es ļoti priecājos, ka 17. grozījums par to runā, bet eh, manas grupas pats galvenais eh, rūpju temats ir ierobežojumu periods, kas ir pārāk garš. Mēs domājam, ka patiešām Tas ir, mēs uzska, uzskatām, ka būtu ļoti labi, ja būtu garāks periods, jo īpaši, uh, ja temats ir ļoti tehnisks un ir nepieciešama liela sagatavošanās, tas var aizņemt vairākus gadus, un mēs gribam nodrošināt to, ka ir iespējams to visu izdarīt. Mēs varētu samazināt šo ierobežojumu periodu, un tādējādi mēs aicinātu cilvēkus pieņemt pagaidu pasākumus, kas nevienmēr ir nepieciešami. Un vienkārši jādod cilvēkiem laiks, lai mm, apkopotu materiālus. Un šīs pagaidu pasākumi varētu tieši radīt šķēršļus uzņēmēju darbībai. Tāpēc 15. grozījums mūsu grupai šobrīd nav pieņemams, bet mēs vēlamies kopīgi strādāt ar referenti, lai panāktu pieņemamu kompromisu. Mēs vēlamies arī uh, to, lai mēs nesamazinātu aizsardzības līmeni savā likumdošanā un uh, komerc noslēpumu turētāju šis periods 15. grozījumā samazinātu viņu aizsardzību, un tas nonāktu pretrunā ar šī priekšlikuma mērķiem, un mēs sežamies pie galda ar kompromisa garu, uh, cik tālu tiek ņemti vērā mm, tie jautājumi, kas mums ir prioritāti Liels paldies, un mēs labprāt turpināsim darbu. Paldies! Kalasas kundze. Liels paldies uh, referentēji par kompromisa priekšlikumiem, bet uh, šķiet, ka ir bijusi nu, referentu tikšanās starp uh, locekļiem no Itālijas, no šīs komitejas, jo S un D kolēģis atsaucās uz uh, referents sanāksmi, kur tika mm, diskutēti šie mm, grozījumi. Nu, es par tādu neatceros, vai es netiku uzaicināta. Mēs saņēmām kompromisa grozījumus pagājušā nedēļā, un esmu bijusi informāciju par iespēju par tiem runāt. Eh, nu, referentu vidū ir daži grozījumi, kurus mēs varētu atbalstīt. Uh, Ir daži, par kuriem joprojām ir bāžas, un trešajā kompromisā mēs piekrītam referentes nostājai par to, ka būtu jāuzskaita mm, sabie publiskās intereses, kas būtu jāsaglabā, un arī ceturtā pantā izņēmumu gadījumi ir jāpadara pēc iespējas skaidrāki, un referents patur ceturt pantā pašreizējo komisijas priekšlikumu, vai nu kā tādu, vai arī tad par to ir jābalso. Es esmu gandarīta arī par to, ka referenti e, paskaidro pakalpojums apsvērumu punktā. Nu, tas ir skaidrāk iespējams, ka mans priekšlikums par 17. apsvērumu un 22. varētu būt liederīgi šajā ziņā. Runājot par ierobežojumu periodu, mums bija grūtības saistībā ar piedāvāto kompromisu. Mēs joprojām atbalstām komisijas priekšlikumu divi gadi. Un tad vēl komentārs par nu pat izskanējošo no EKR. Ja mm, ierobežojuma periods ir garāks, tad jūs varat izmantot arī mm, pagaidu pasākumus uz ilgāku periodu. Un tad ir eh, arī ilgāk, ja ir ilgāk šis ierobežojuma periods, tad arī tas var radīt šķēršļus uzņēmumu darbībai, bet mēs katrā ziņā par to varam runāt. Par minimālo saskaņošanu, jeb harmonizāciju, es jau vairāk kārtīgi tiku norādījusi, ka nevar atbalstīt septīto grozījumu un pirmo par iespējām dalību valstīm ieviest eh, papildu aizsardzības priekšlikums. Es drīzāk eh, pievērstos par labu komisijas priekšlikumam, bet ja vairums kolēģi nevēlētos piekrist, tad mēs varētu piekrist, ka otrais, trešais un septītais pants tiek harmonizēti. Kad runājam par definīcijām, par to, kas ir legal un kas ir illegal, un arī šis ierobežojumu periods e, būtu harmonizēts, jo, kā jau es pirms tam teicu, mērķis ir mm, izstrādāt vienotus noteikumus, jo ir ārkārtīgi grūti uzņēmumiem izprast, kādā veidā dažādie noteikumi tiek piemēroti valstīs, un šīs lietas ir jāsaskaņo. Es piekrītu, ka procedurālājās lietās varētu būt atšķirības valstu starpā, un te varētu būt vairāk elastības. Par desmito kompromisu te, un par definīciju es piekrītu sociāldemokrātiem, ka vārds Mm, karakteristikas ir eh, mulsinošas, jo īpaši runājot par inženieriju. 12. kompromiss, ja mums ir atsauci uz mm, eh, public bodies, uz eh, publiskajiem struktūrām, es drīzāk vērstos par labu Aldes piedāvājumam un piedāvājums par Savienības un Nacionālo no likumdošanu 4. pantā Nu, tas rada tikai lielāku sajaukumu, nevis vairāk drošību. Tad par 18. kompromisu ir ļoti svarīgi, lai komerc noslēpuma turētājs pierāda, ka šis komerc eh, noslēpums vispār mm, kā tāds ir un, un ir par tādu kvalificējams, un tad ir tiesai jālemj, vai te patiešām ir runa par komerc noslēpumu. Mēs nevaram šīs lietas regulēt direktīvas dokumentā, un mēs nevaram tagad iejaukties eh, tiesas lauciņā. Mums ir jāļauj tiesai darīt savu darbu. Es uzskatu, ka 18. kompromisā mums nevajadzētu runāt par, mums vajadzētu uz, zināmu um, skaidrības, drošības aspektu um, ieviest, un šajā ziņā ierosinu. Nu, Mm, paraudzīties uz 119. aldes mm, grozījumu priekšlikumu. Mēs vēl nosūtīsim arī uh, savus priekšlikumus un varbūt arī nebūs vēl ēnu referents sanāksmi, kuros par to runāt. Paldies. Um, uh, Mr. Koferati, uh, uh, uh, Koferati kungs un komī kundze. Šķiet, ka nav notikusi ēnu referents sanāksme. Jā, es. Uh, Gribētu teikt kolēģiem, ka. You know, perché avevo... Es nebiju klātenī sanāksmē, kurā citi bija, jo man bija privāta problēma, eh, kuras dēļ es nevarēju ierasties. Isko, che nel pieno rispetto che tra noi c'è sempre stato, le posizioni politiche di là. Un mēs vienmēr esam ņēmuši vērā citu viedokļu, bet Lāra Komī un mana nostāja ir. ir tik atšķirīgas, ka šeit ir praktiski neiespējama jebkāda komunikācija šobrīd. Paldies, turpina priekšsēdētāji, Mastalks kungs nav klāts, bet ir klāta Paskāls Dirāns no zaļajiem. Paldies, eh, priekšsēdētājs uzstāju šodien jau trešo reizi. Tāpat kā pagājušo reizi gandrīz. Man ir iespējas, ka es runāju pārāk daudz. Uh, Es jau to sacīju iepriekš, man ir nelādīga sajūta par šo ziņojumu ne at attiecībā uz referenta darbu, bet ņemot vērā to garu, kādā šis ziņojums tiek eh, rediģēts. Manuprāt, likumdošana pār uzņēmējdarbības noslēpumu ir paredzēta, lai aizstāvētu mazos uzņēmumus, eh, kuriem atšķirībā no lielajiem nav juridiska dienesta, kas varētu viņu intereses tik efektīvi uh, aizstāvēts. Tāpat es esmu runājis ar komisiju par to, ka ir ļoti daudz nacionālo likumdošanu, kas paredz šādu veidu aizsardzību, taču harmonizācijas un protekcijas aspektā mums ir jautājumi jāpārdomā, taču nobažījies es esmu par to, ka šis uzņēmēji un komerc noslēpumā protekcijas teksts var tikt aizvirzīts no mērķa. Piemēram, lielās farmaceitiskās grupas negrib iesniegt patentu, jo patentu iesniegšana rāda ģenerisku medikamentu ražošanu, tie nonāk eh, publiskajā sfērā un ir iespēja uzzināt ražošanas noslēpums taču Eh, aizliegt ģenerisko medikamentu ražošanu, būtu ārkārtīgi bīstami. Un vienīgais veids, kā novērst šīs bažas un palikt uz pareizā ceļa, ir, ir ieturēt sākotnējo loģiku. Taču Šobrīd, manuprāt, notiek pilnīgi pretēji. Tā vietā, lai ierobežojotu eh, un definētu skaidri jautājumus un komerc noslēpumu, šeit tiek iekļauti jautājumi par uh, mobilitāti, par eh, žurnālismu, par arotbiedrībām vārdu, nu, sakot jautājumi, kas ar šo tekstu nav nekādā sakarā. Tāpēc, vēl jau vairāk tāpēc, ka ir gan cita nacionāla likumdošana, gan, gan direktīvas, kas uh, jau to attiecīgos jautājumus aptver, un teksts kopumā tik sagatavots ir tik neskaidri, ka tur var, var integrēt praktiski jebko, un to interpretēt līdz bezgalībā. E, gan darba tiesību ziņā, gan konkurences, gan, gan vēl citās jomās. Turklāt, jā, mēs nevaram vienoties par to, kāpēc mēs šo tekstu gatavojam. Tad mēs ne pie kāda kompromisa nonākt nevarēsim. Tas būtu ļoti žēl, jo, manuprāt, jau iepriekš ir pierādījies, ka kompromisus var atrast. Es tagad negribu uzspiest jums mūsu komentārus grozījumiem, referentei tie ir zināmi un tos var pārskatīt, bet, manuprāt, nepieciešams ir atgriezties pie uh, E, uzņēmē darbības noslēpuma būtības, e, e, precizēt jautājumus, uz ko tas attiecās, un ārpus pielietojuma sfēras at, atstāt visu, kas attiec uz informāciju patērētājiem, strādājošajiem un Eiropas pilsoņiem kopumā. Lūk, no manas puses tas ir viss. Paldies! Okay, I wonder if the commission would like to say. Varbūt komisija vēlas kaut ko sacīt. Okay. Thank you, Mr. Gonzales. Gonzales kungs. Ne Fernandes Salas. Paldies, priekšsēdētāji, esmu, nu, mans vārds ir Fernandes Salas. Es gribēju pateikties komitejai par eh, notiekošajām debatēm, un mēs ceram, ka debašu rezultāts palīdzēs eh, paplašināt priekšlikumu. Gribu norādīt atsevišķus elementus, un no tiem pirmais, kā priekšlikums nerada ekskluzīvas tiesības uz informāciju. To gribam pasvītrot, jo dažkārt debatēs parādās informācija, kas jau ir zināma, un direktīvas mērķis nav ierobežots neatkarīgus atklājumus un arī atsevišķi atsevišķi grozījumi nav iekļauti kompromisu grozījumos un mēģina ierobežot esošās brīvības. Un gribam pasvītrot, ka pār šo jautājumu ir jādomā. Šajā sakarā norādu, ka direktīvas mērķis nav konfliktēt ar esošajiem noteikumiem attiecībā uz informācijas atklāšanu um, valsts uh, iestādēm un sabiedrības interesēs, kā arī visbeidzot atgādinām to, ka komisijas priekšlikums mūsuprāt ir izsvērts, lielākā daļa grozījumu ir būvēti mēģinot panākt šo līdzsvaru. Paldies! Es atceros komisijas prezentāciju šī priekšlikuma sakarā. Jūs skaidri norādījāt to, ka kāpēc uzņēmumi dažkārt nestrādā visā vienotajā tirgū, ir tas, ka, ja viņu komerc noslēpumi tiktu atklāti, viņi nespētu uzsākt pārkāpumu procedūras. Un ar šo priekšlikumu tika mēģināts panākt to, ka pārkāpumu gadījumā tiktu nodrošināta aizsardzība. Un šeit ir runa par aizsardzību e, tirsniecības un uzņēmējdarbības noslēpumiem. Es atceros šo ļoti no, lielo uzsvaru no komisijas uz puses, uz faktu, ka, ka uzņēmumi neiesaistās pārobežu tirzniecībā visā vienotajā tirgu, jo tie vēlas eh, pasargāt savus uzņēmēju darbības noslēpumus. Tāpat izskanēja vēl citi jautājumi. Un kolēģi atgādinu, ka eh, ja grozījums nav kompromis grozījumā, nenozīmē, ka tas netiks likt uz balsošanu kompromisiem ir specifiskas apakšklauzulas, tas un kompromis grozījumi nenozīmē, ka netiek likti uz balsojumu grozījumi ārpus kompromisa. Vienkārši šajā gadījumā balsojums būs atsevišķs. Mēs devām referentam iespēju mainīt balsojuma dienu no 23. aprīļa kas gan varētu būt riskanti, tas ir jāskata ar sekretariātu, un viņa sekretariāts vienmēr ir strādājis profesionāli. Un nevajadzētu, lai pa vidu būtu uh, eh, grozi izmaiņas jādara lieldienu nedēļā, kad nebūs, e, nebūs pieejami biroji. Arī būtu vēlams, e, lai mēs nobalsotu pirms jūrī komitejas. Un tagad es došu atkal vārdu Laurai Komī. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs mēģinām noteikt datumu, jo tautas partija ir studiju dienas, un mēs varētu vienoties pār balsojumu pārcelšanu. Es mēģinu atrast vislabāko eh, datumu, jo es negribētu, lai vairākums būtu viss Saksai mm, neliels es vēlētos, lai šis ir tāds stabils dosķē, ko mēs pēc tam varam nosūtīt jūri komitējai. Koferātī kungs nevar vienoties jau ar savu partiju, turklāt viņš gatavojās mainīt partiju. Un šī privātā sārunā nekād nav notikusi Atvainojos, ka es to precizēju, bet, manuprāt, rezultāts ir būtiskāks nekā formalitātes. Ņemot vērā pārdomas, kādas notiek pagātnē gan par mobilitāti, gan citas, kas ir iekļauts ne tikai apsvērumos, bet pantos, šo jautājumu mēs pārņemam no sociālistiem un pārsvītrojam. Vēl viens aspekts attiec uz cilvēktiesībām un izteiksmes brīvību. Šeit mēs esam atg... iekļāvuši vairākus ieteikumus, kas mums pašiem šķita problemātiski. Mēs um, mēģinājām sagatavot priekšlikumus šajā sakarā. Uh, Eh, par Dirāna kunga un Koferātī kunga priekšlikumiem, kas ir tālāki no citiem, mēs konstatējam, ka daudzi jautājumi ir ņemti vērtā, vē, vērā. Par priekšsēdētāju sacīto, ka ir jārunā par uh, uzņēmumu konkurētspēju. Mēs mēģinam to visu ņemt vērā un mēs vēlamies pasargāt strādājošos iedzīvotājus, pilsoņus, kuri Eh, kuriem tā ir nepieciešama. Turklāt ir jābūt taisnīgai harmonizācijai. Ja kādam ir vislabākie noteikumi, ļoti labi, bet nevarētu eh, piespiest eh, citus skāpties atpakaļ. Katrā ziņā ļoti labi, ka sekretariāts savlaicīgi norāda uz problēmām. Esam pārliecināti, ka sekretariāts varēs piemeklēt vislabākos datumus. Tad varbūt mēs varētu uh, padomāt par kādu citu datumu. Ja nevarēsim to izdarīt, tad uh, tas paliks uz nākamo nedēļu. Bet varbūt uh, šodien vēl pārbaudiet, sazinieties ar sekretariātu, tad, kad šī sanāksme būs beigusies. Uh, Eh, esam pasteikušies, eh, esam diezgan labi pastrādājuši šajā sanāksmē. Paldies visiem par eh, sadarbību. Tagad skatīsim desmito punktu. Um, so just so you know, um, those of you who weren't Tikai informācijai tiem, kas nebija klāt sanāksmes eh, sākumā, mēs vispirms skatīsim desmito punktu un pēc tam devīto. Un es ceru, ka mēs būsim pabeiguši abus šos punktus līdz 17.30. Tā lai referente varētu uh, doties uz lidostu. Viņa pārstāv parlamentu delegācijā un viņai vajag doties prom uh, pulkstens pussešos, lai pagūtu slimašīnu. Desmitais punkts ir atzinums par direktīvas par dažu autortiesību un plakus tiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā. Tātad te ir runa par atzinumu, ko mēs gatavojam jūri komitejai. Džūlija Rēda ir referente Juri komitejā, kas ir atbildīga par šo ziņojumu. Viņa ir aizstājēja locekli arī šajā komitejā un var piedalīties šajās debatēs. Viņa ir ēnu referente zaļajiem. Ir iesniegt 82 grozījumi par IMCO ziņojumu un uzreiz došu vārdu Katrīnai Stailerei, kas ir referente, un viņa mums komentē šos 82 grozījumus. Paldies! Ceru, ka varēšu izteikties pietiekami īsi. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem par ļoti produktīvu tikšanos pagājušajā nedēļ. Mēs eh, izskatījām 82 grozījumus, savukārt par Džūlijas ziņojumu ir iesniegts vairāk nekā 550 grozījumu, līdz ar to mans darbs ir nenoliedzami vienkāršāks. Vēlamies sagatavot kompromisa grozījumus. Pašlaik ir jau daži kompromisa grozījumi, par kuriem mēs esam vienojušies. Pie dažiem kompromisa grozījumiem mums vēl ir jāstrādā gan attiecībā uz saturu, gan redakciju. Visticamāk, ka mums izdosies panākt vienošanos līdz nākamās nedēļas balsojumam 24. datumā. Nezinu, vai komisijas pārstāvi ir klāt, vai viņi varētu mums tas, pastāstīt par autortiesībām. Redzu, ka ir cilvēki, kas ir atbildīgi par intelektuālā īpašuma tiesībām. Mums varbūt vajadzētu paziņot komisijai, ka esam pasteigušies uz priekšu, jo mums ir vajadzīgs komisijas ieguldījums attiecībā uz kompromisiem. Mēs šos kompromisus esam jau gana daudz izstrādājuši. Var iedzināties arī detaļās, bet eh, attiecībā uz procesu ceram, ka teksti būs sagatavoti un cilvēki varēs tos apstiprināt. Vēlētos pateiktos, eh, pateikties galvenokārt sekretariātam, kas ir bijis ļoti izpalīdzīgs. Es domāju, ka visnoderīgāk būtu, ja mēs eh, iesniegtu tekstus sekretariātam un nodrošinātu, lai nākamnedēļ ir gatavi kompromisi. Eva Panova. Eva Panova. Like to... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, pateikties referentē par sagatavotajiem kompromisa grozījumiem. Uh, Ja runa par autortiesībām informācijas sabiedrībā, tad ir ļoti daudz interesēto pušu. Esmu pārliecināta, ka uh, pieņemtie kompromisi pārstāv ieinteresēto viedokļus. Es ceru, ka mūsu kompromisi būs pietiekami līdzsvaroti tā, lai mūsu atzinums ļautu uzlabot eh, juridiskās komitejas ziņojumu. Uh, Pagājušajā Strasbūrā mums bija ļoti produktīva tikšanās ar Stāleris kundzi un ēnu referentiem. Mēs spriedām par kompromisa grozījumiem, un, manuprāt, referente ir paveikusi izcilu darbu ar šiem grozījumiem, un es ceru, ka varēšu iepazīties ar galīgo kompromisa versiju kaut kad rītdienas laikā. Es vēlētos arī pateikties par to, ka liela daļa no tautspartijas grupas iesniegtiem grozījumiem ir ņemti vērā. Uh, Pate, pateikšos Rozai Tunai, Žuvēnam, Antolija Lopesam, Koricai Biltai, Galē Pelčai par viņu uh, darbu. Es vēlētos arī pateikties kolēģiem komitejā, kuriem es sadarbojos. Fordas kundzei, Kalas, Kalasas kundzei, Dalton kungam un arī pašai referentē. Nē, esmu, protams, nosaukusi visus. Atzinumā ir vairāki punkti, kurus vajadzētu iekļaut, un proti vajadzētu ieteikt eh, tiesību akta priekšlikumu, lai aktualizētu autortiesību noteikumus, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, lai autortiesības atbilstu digitālajiem laikmetam. Otrakārt ir jāpanāk līdzsvers starp patērētājiem, ražotājiem, tiesību lietotājiem un tā tālāk. Uh, Tas, manuprāt, labi parādās kompromisā A1. Un nākamais punkts saistās ar autortiesību aizsardzību, proti vairāk šeit spriežot par cīņu pret autortiesību pārkāpumiem. Ir vairāk grozījumi, kas varētu uzlabot tekstu, piemēram, 13. grozījums, kur Žuvēna kungs runā par vērtību pārnesi, 22. grozījums, 31. grozījums, Uzskatu arī, ka vajadzētu spriest par pakalpojumu pārnesamību, un tas parādās savukārt tautspartijas grupas 51. grozījumā. Man ir arī ieteikums, ko vēlāk jums nosūtīšu. Un tas attiecas uz jaunu punkta ieviešanu. Es varētu jau tagad formulēt šo tekstu. Tas attiecas uz 79. grozījumu un šis grozījums jau ir iesniegts. Proti atzīst, ka ir vairāk jautājumu, kas ir saistīti ar autortiesībām un informācijas sabiedrību, ir savukārt saistīti ar konkurences tiesībām. Un uzsver, ka veselīga konkurence, kā arī intelektuāla īpašuma tiesības, ir ļoti būtiskas uzņēmēji darbībai. Cerams, ka to varētu atbalstīt. Noslēgumā es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas eh, mani strādāja pie šī ziņojuma. Un gaidu gala kompromisa uh, grozījumus. Un lai jums jauks lidojums. Varbūt dosim vārdu komisijai pašās beigās, tad lai viņi varētu izteikties par abiem šiem ziņojumiem. Priekšsēdētāji, Marija ir eksperta autortiesību jautājumos, bet viņa vēl nav ieradusies Viņa nāk, un būtu ļoti labi, ja mēs varētu viņu uzklausīt. Es vienkārši gribēju teikt, ka mēs dosim vārdu komisijai pašās beigās, tad, kad būsim apsprieduši abus jūsu ziņojumus. EKR grupa. Daltona kungs. Paldies! Mēs arī apsveicam to, kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Lielas paldies arī ēnu referentiem. Šķiet, ka sadarbības starp grupām ir bijusi laba. No savas puses mēs atbalstam kompromisus. Mums, uh, mēs esam gandrīz par visiem šiem grozījumiem, un mums arī patīk, ka uh, ir iekļauts mūsu grozījums attiecībā uz patērētāju labāku izpratni par licencēšanas nosacījumiem un licenču ierobežojumiem. Uh, un iespējām šīs licences pārnest un tā tālāk. Būtu svarīgi, lai patērētāji, tad, kad viņi pērk digitālas preces, zinātu, cik ļoti šīs licences ir ierobežotas. Šādā veidā varētu samazināt vilšanās sajūtu. Es domāju, ka mēs varētu pavirzīties uz priekšu pie daudziem no šiem jautājumiem. Liels prieks, ka ņemāt vērā šo mūsu grozījumu. Mums ir neliela problēma ar vienu no kompromisiem. Tas saistās ar bibliotēkām un uh, publiskajiem pakalpojumiem. Un uh, piekļuve tiešsaistē darbiem, kas uh, netiek aktīvi uh, izmantoti. Mēs uzskatām, ka uh, šādiem darbiem ir jābūt pieejamiem uh, tiešsaistē, bet, manuprāt, šī redakcija ir pārāk uh, neskaidra un varētu atņemt tiesību turētājiem viņa darbus. Varbūt mēs varētu saglabāt, uh, mēs varētu izmainīt šo redakciju, uh, Eh, citādā ziņā mēs atbalstām kompromisus un mums eh, patīk komitejas ieturētā nostāja. Sorry. Ansnās <laughs> Goga. Uh, thank you. Thank you. Gogas kungs. Paldies referentē, paldies kolēģiem. Es vēlētos pateikties referentē par izcilo darbu pie kompromisa grozījumiem. Kopumā uzskatu, ka lielākā daļa no kompromisa grozījumiem ir līdzsvaroti ir tikai dažas vajadzētu tālāk uzlabot. Trešais kompromiss. Uzskatu, ka autortiesības un saistītas tiesības spēlē ļoti nozīmīgu lomu, ja tās aizsargā un stimulē attīstību jaunu preču un pakalpojumu uh, mārketingā. Taču vajadzētu arī ņemt vērā to, kā izmainās patērētāju uzvedība, un to vajadzētu tālāk iekļaut trešajā kompromisā. Piektais kompromiss. Domāju, ka teritoriālie ierobežojumi noved pie uh, sadrumstalota tirgus. Redakciju piektajā kompromisā vajadzētu uzlabot. Sestais kompromiss. Atzīstu, cik svarīgi ir sniegt skaidru informāciju patērētājiem, taču uzskatu, ka formulējumu sestajā kompromisā varētu uzlabot, paskaidrojot, ka šo informāciju nedrīkst ierobežot, attiecinot tikai uz ģeogrāfiskām uh, teritorijām. Uh, Tie būtu uh, galvenie mani viedokļi pār kompromisu grozījumiem. Paldies! Paldies! Vai Zūberis kundze ir klāt? Džūlija Reda. Paldies! Mums ir liels prieks par uh, sarunu iznākumu attiecībā uz kompromisu grozījumiem. Referenti ir paveikusi izcilu darbu, ņemot vērā dažādās idejas. Es e, ļoti piekrītu Gogas kunga komentāriem par to, ka cauradzmība par licencēšanas līgumiem ir ļoti nozīmīga, bet tas nav nekāds aizstājies digitālā vienotā tirgus pabeigšanai. Sestajā kompromisā vajadzētu skaidrāk norādīt, ka caurdzamība ir būtiska, bet autortiesību reformas mērķis ir izvairīties no ģeobloķēšanas un nodrošināt kopējas noteikumus digitālajiem vienotiem tirkumu. Tas uh, atbilstu tām, ko mēs sagaidām. Vēl viens jautājums, kas nav atrisināts Tas attiecas uz vienu no mūsu grozījumiem, ko mēs iesniedzām, un tas attiecas uz uh, e-lending un e-grāmatām. Es gribētu norādīt, ka ja mēs uh, nodrošināsim bibliotēkām uh, izdot uh, e-grāmatas, tad mēs varētu šeit paredzēt arī attālgojumu prasību. Mēs norādītu, ka uh, Mēs vēlamies eh, paredzēt tādus pašus nosacījumus e-grāmatām kā parastajām grāmatām. Un eh, šeit, protams, ir paredzēta maksa. Bet eh, bibliotēkas budžetam nevajadzētu būt atkarīgam no izdevniecības atļaujas. Tātad ir jāparedz tas, lai licencēšana varētu pastāvēt neatkarīgi no citiem nosacījumiem. Bibliotēkām ir jādod iespēja slēgt licencēšanas līgumus ar izdevniecībām un uh, jādod iespēja piedāvāt e-grāmatas uh, portālā, ko nodrošina izdevniecība, bet tas savukārt neapdraudētu pašreizējos e-mācību uh, portālus. Tas ļautu bibliotekām pildīt, piemēram, tādus pakāpojumus kā e-grāmatu arhivēšana, e-grāmatu nodrošināšana dažādos formātos un e-grāmatu saglabāšana tālākajām paudzēm. Tagad eh, atgriezīsimies pie kompromisa grozījumiem, kompromiss numur 3. Mēs vēlētos skaidrāk norādīt, ka augsta līmeņa harmonizācija un augsta aizsardzība – atsaucas uz definīciju un ierobežojumu uh, iespējām, bet mēs nevēlamies, lai kaut kas tāds tiktu izslēgts. Visi izņēmumi un ierobežojumi, kas pastāv autortiesībās dažādās dalībvalstīs, pilda ļoti svarīgu um, sabiedrības pienākumu, proti tie ir runa par vārda brīvību un tiesībām uz izglītību. Uh, Esam pārliecināti, ka mēs varēsim panākt vienošanos par šiem atlikušajiem jautājumiem un ka sagatavosim ļoti labu atzinumu, kas uh, piešķirs šim ziņojumam iekšējā tirgus perspektīvu. Paldies! Vai vēl kāds eh, no locekļiem vēlētos izteikties par šo ziņojumu? Eh, es pati vēlētos um, Nu, teikt, ka esmu iesniegusi no savas puses piecus grozījumus par četriem tematiem. Pirmais bija izņēmumi. Vēlējos nodrošināt to, ka izņēmumu gadījumi veicina sociālos jautājumus un ekonomiski uh, veicina situācijas uzlabošanos, bet tiem jābūt tehnoloģiski neitrāliem. Neformālās izglītības jautājums, manuprāt, bija pārlā, pārlieku plašs un grūti definējams. Un runājot par izņēmumu piemērošanu grā, grāmatnīcām, es saprotu, kāpēc jūs to sakāt, un tas varētu arī palīdzēt, bet ja jūs pāraugāties uz um, cilvēku, kura radošais darbs, varētu vairs nebūt komerciāli pieejams. Nu, reizēm šis uh, autors tomēr jebkurā gadījumā vēlas saņemt zināmu atalgojumu, līdz ar to um, vajadzētu būt uzmanīgiem lietojot um, izteicienu, kas vairs nav turpmāk komerciāli marketēts un ir jānodrošina satura dažādība un mums ir jāparūpējas par to, lai šis saturs būtu arī pieejams. Autortiesību mērķis ir veicināt saturu daudzveidību. Tāpēc arī ir šīs atalgojuma sistēma, kas ir piemērota. Es vēlējos to uzsvert. Tagad paraugoties uz 29. grozījumu, Mm, kur te ir šī mm, star, mm, diskusija starp uh, ražot, tirgošanās starp ražotājiem, autoriem. Es uh, ļoti labi apzinos to, ka mums ir jānodrošina tas, ka arī uh, izdevējiem ir kāda vē, pievienotā vērtība, kas arī ir jāizstāv un uh, ir šis uh, radītājs un izdevējs un ir jānodrošina taisnīgums, mm, kas ir 29. Mm, apsvērumā par uh, pārnēsājamību un ģeobloķēšanu. Es zinu, ka par to ļoti skaidri izteicos, ka ja tiešsaistes uh, saturs nav pieejams vienā dalību valstī, ka mums nevajadzētu liekt cilvēkus to iegādāties citā dalību valstī brīvā pasaulē tradicionāli brīvā pasaulē jums eh, vajadzētu būt iespējai iegādāties preces eh, jebkurā dalību valstī, ja jums uh, tā nav pieejama jūsu valstī. Un mums ir jāapzinās arī uh, tas, ka mēs esam um, cilvēkos radījuši tādu situāciju, ka viņi var doties uz citām valstīm, jo tur ir lētākas iespējas un uh, Viņi var nemaksāt visas šīs eh, maksas un varbūt mm, šo lietu arī varētu risināt. Un tāpēc mans, eh, mans liels bāžas ir ar, par 400 aldes grozījumu, par mm, lielāku harmonizāciju. Mums ļoti mm, rūpīgi jāsaprot, eh, kas tiek prasīts un komisārs pagājušā nedēļā centās ļoti skaidru līniju novilkt starp uh, Mm, šo vēlmi padarīt eh, saturu pieejamāku, bet tajā pašā laikā neveicināt um, Eiropas mēroga licenču izdošanu, jo mm, tas eh, mm, radītu ierobežot saturu. Un katrā ziņā tas attiecas uz trešo kompromisu. Šķiet, ka uh, ir ieradusies uh, Eh, komisijas pārstāvi, kuru mēs gaidījām. Mēs varbūt eh, varam uzklausīt tagad jūsu viedokli par kompromisa projektu un līdz šim paveikto. Liels paldies priekšsādātāju un es atvainojos, mm, ja eh, jums bija jārunā nedaudz ilgāk kā plānots. Nu, es tiešām atvainojos par kavēšanos runājot par Nu, darbu IMCO komitejā par autortiesību jautājumiem, es saprotu, ka darbs eh, turpinās, ir eh, centieni nonākt pie tālākiem grozījumu kompromisiem un ir eh, jāuzsver tie punkti, kas IMCO ir vissvarīgākie. Protams, vēsturiski šīs lietas ir saistīts ar brīvu pārvietošanos, tas starp arī brīvu pakalpojumu. Uh, Mm, apritī arī šo pārobežu saturu un uh, pārnēsajamību ir jāatrod risinājums, lai uh, stiprinātu uh, šīs mm, pakalpojumus un arī Eiropas mēroga licences tika minētas, un tad mēs esam vienisprātis saistībā ar vienoto tirgu, kurā vajadzētu aizstāvēt aizstāvēt uh, preču saturu, ne tikai pakalpojumu saturu, un tas ir ļoti svarīgi interesētajām pusēm uh, no dažādām nozarēm. Mēs esam redzējuši, mm, uh, ka daudzi kompromisi ir tikuši mm, piedāvāti, tā ir interesanta mm, pozīcija, interesanta situācija komisija. Mēs saprotam, kam šis ziņojums ir domāts, ka šis ziņojums ir uh, Eh, domāts, lai veiktu īstenošanu un mm, šīs eh, direkt, šī dokumenta ieviešanu. Un ir jautājums par to, vai parlaments vēlēsies ja arī eh, teikt savu vārdu autortiesību jomā un notiek diskusijas starp at, atbildīgajam eh, mm, komisijas pārstāvjiem un vicepriekšsēžiem, un komisārs vēl nav ieņēmis galveno pozīciju, lai pārstrādātu e-likumdošanas pakotni, kas ir izziņota, ka nāks klajā šajā gadā, un šajā brīdī ir jāpaliek eh, visnotaļ pie vispārīgiem komentāriem un par mm, pašiem grozījumiem, ja ir kādi uh, specifiski jautājumi par eh, problēmām, kas rodas eh, īstenojot 2001. gada direktīvu, tad mm, komisija jāteic, ka tā ir eh, gāna plaši pētījusi šo tematu no juridiskā un ekonomiskā viedokļa. Mēs redzam, mm, ka bijušas problēmas arī saistība un arī, ka ir bijis iztrūcis pārobežu aspekts un uh, Ja vien jūs nevēlaties, uh, lai es kavējos pie šiem specifiskiem jautājumiem, tad tas arī būs viss, un liels paldies, un atvainojos par to, ka nokavējos. Liels paldies. Uh, referent uh, skundze, vai jūs vēlaties komentēt? Es komentēšu pavisam īsi. Liels paldies komisijai, un kā jau parasti, nu, grūti jau paredzēt um, laikus šāda veida sanāksmēs mēs ātri virzījām uz priekšu, bet ļoti svarīgi meklēt kompromisus. Ir mm, kolēģi, kas arī runāja par mm, kompromisiem, kas jāatrod, domāju, otrajā, trešajā, sastajā kompromisā, un mēs turpināsim pie tā strādāt. Un, mm, kopā ar priekšsēdētāju un citiem komitejas locekļiem es vēlētos jums pateikties par sadarbību. Eh, tā bija ļoti liederīga un mums palīdzēja, palīdzēs arī juridiskajā komitejā, ka ir šī 150 eh, grozījumi iesniegt. Paldies par sadarbību, paldies eh, komisijām, paldies priekšsādātājiem. Paldies! Tagad eh, atgriezīsimies pie devītā punkta darba kārtībā - atzinums virzība uz atjaunotu vienprātību par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu, ES rīcības plāns. Un mm, te ir referente Katrīna Štilere un jūrija komitejas priekšsēdētājs Svobodas kungs ir izstrādājis paša, pašiniciatīvas mm, ziņojumu, 39 grozījumi iesniegti un 6 kompromisa grozījumi ir izstrādāti Un tagad aplūkosim grozījumus. Stīlers kundze, paldies, tā ir lieliska iespēja vēlreiz izteikties par grozījumiem manā atzinumā par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas priekšlikumiem. Pēdējo reizi, kad uzstājos Mm, komitejas sanāksmēs teicu, ka es iekšējā eh, tirgus eh, iestādes apmeklēšanu pirms eh, Strasbūras, laiks skrien ļoti ātri, bet tas bija ļoti liederīgi paraudzīties uz notiekošo darbu mm, observatorijā un arī nedaudz labāk saprast šogad mērogu un arī nozīmību, kāds ir intelektuālā īpašuma tiesībām, cik tas svarīgi ir darba vietās un arī naudas izteiksme. Un, uh, kā jau es iepriekšējā sanāksmē teicu, būtu labi, ja katru gadu kāds varētu mūs iepazīstināt ar darbu, kas tiek paveikts. Es zinu, ka jūrija komitejā ir daļa no ENP grupas, kas veic šīs vizītes, zinu, ka citi arī to dara, un, un tādējādi var uzzināt vairāk par uh, darbu, kas notiek, un par kompromisa grozījumiem. Kopā ir seši tādi. Pagājušā nedēļā mums bija ļoti ražīgs darbs Strasbūrā. Es zinu, ka daži grozījumi būtu vēl uzlabojami, bet mums vēl ir laiks līdz nākamajai nedēļai Līdzīgi kā mm, autora tiesībām mums ir nepieciešams nedaudz laiks, 39 grozījumi, 6 kompromisa grozījumi. Es domāju, ka visi šie 39 grozījumi, kurus iesniedza kolēģi, mums palīdzēja, stimulēja diskusijas un arī mm, zināt, ka mums bija tāds ierobežots uh, mm, teksta apjoms, ko varējām izmantot, bet eh, mēs redzējām iekšējā tirgus komitejā to, cik svarīgi ir īstenot intelektuālās īpašumtiesības. Mēs atbalstām komitejas uh, nodomus, un to arī kolēģi norādīja. Būtu ļoti liederīgi uzklausīt uh, komisiju, kā tā redz mm, šos kompromisus un šo. Uh, pašu atzinumu kopumā un vēl dažus eh, citus punktus par to, vai ir kāda jaunākā informācija. Paldies priekšsēdētāji, es zinu, ka man eh, būtu jāpasteidzas un vēl arī es došos uz um, šo sanāksmi, kur būs runa par digitālajiem jautājumiem un uh, kolēģis, kolēģim ir observatoru status, un viņ, es pateicos par to, ka viņš arī varēs piedalīties, un citi kolēģi arī varēs pārstāvēt mm, komiteju delegācijā. Liels paldies! Tums kundze, es runāšu ēnu referentu vārdā, kuri nevarēja ierasties, un viņa man nosūtīja uh, e-pastu, kurā lūdz mm, Katrīnai skaidri pateikties par e, līdzsvaroto atzinumu un izcilo sadarbību. ETP bija ļoti svarīgi uzsvērt to, ka mm, IPR īstenošana ir izšķiroša digitālā vienotā tirgus īstenošana, un tam ir izšķiroša loma, lai stimulētu inovāciju, radošumu, konkurētspēju un kulturālo dažādību. Vēl jau vairāk IPR pārkāpumu sekas būtu jāuzsver un par tām būtu jāinformē patērētāji, jo īpaši jaunākā paudze, kas bieži vien neapzinās šīs sekas vēl papildus ETP ir iesniegusi divus grozījumus, kas saistās ar MVU, jo šiem uzņēmumiem skaidras un pārvaldāmas struktūras, īstenojot tiesības, ir izšķiroši. Un vēl alternatīvas strīdu risināšanas schēmas būtu uh, e, izvērtējams, kā mm, bija redzams pēdējās sanāksmes, ēnu referentu sanāksmēs Strasbūrā, bija plašs konsens par uh, bija plašs konsens eh, grupu vidū par vairumu tēmatu. Par dažiem kompromisiem vienošanās jau tika panākta. Daži mazāki grozījumi ir jāveic eh, vēl kompromisa piedāvājumā, bet Sabīne Konfaira saka, ka ir pārliecināta, ka mums atrod, izdosies vienoties par to. Vēlreiz liels paldies Katrīnai Stillerei par izcilu paveikto darbu viņai un citām grupām par labo sadarbību, un viņa vēlreiz ļoti atvainojas, ka nevar piedalīties šīs dienas sanāksmē. Thank you. Um, so, Aline von Bussard is, is not here, but Dana, you covering for Aline. Šķiet, ka Danija aizstāja. Daldāna kungs aizstāja ēnu referentu. Jā, mums šodien ir tiešām daudz šādu izmaiņu. Ne, īstenībā esmu ēnu referents Um, yeah, thank you, thank you, Chair. And... Um, Paldies, priekšsēdētāji. Es atkārtošu savus komentārus par iepriekšējo punktu. Domāju, ka mums bija ļoti laba sadarbība ar referentu un arī ar pārējiem uh, iesaistītajiem. Darbs ir bijis ļoti labs, esam labi sadarbojušies. No mūsu viedokļa intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana ir vitāli nepieciešama. Tas ir būtiski ne tikai uh, radošajām nozarēm, bet arī uh, ražošanas un pārējām nozarēm. Šajā debatēs mēs bieži vien to piemirstam, jo tas varbūt sasaucas ar iepriekšējo punktu. Vajadzētu to apzināties, pastāv atšķirības starp tiešsaistes un bezsaistes uh, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Arī sabiedrības izpratnē par to atšķiras. Dažkārt uh, bezsaistē cilvēki apzinās to daudz labāk nekā tiešsaistē, taču uh, zaudētie ienākumi īpašniekiem ir tādi paši. Vajadzētu paskatīties, kādiem elementiem ir vislielākā ietekme, proti, eh, kas attiecas uz pieprasījumu piedāvājumu. Tāpat arī pastāv iespēja, ka cilvēki nevar piekļūt eh, kādu veidu saturam. Domāju, ka attiecībā uz kompromisiem mēs varam priecāties par to, ka komisija savā rīcības plānā ir izvēlēsies pieju, ka ir jāseko naudai. Tātad šeit nav runa par to, ka mēs meklēsim mazos pārkāpējus. Ir uh, jāmeklē tie, kuri gūst komerciālu labumu no šāda veida pārkāpumiem. Uh, šī pieeja mani patiešām priecē. Mums patīk lielākā daļa no kompromisiem, ir tikai viens kompromiss, kur mūsu attieksme ir skeptiska, proti par mm, maksas atmaksāšanu. Pirmajā punkta daļā mēs apsveicam konsultācijas, un otrajā pusē mēs piedāvājam uh, paši savus secinājumus šīm konsultācijām. Mēs dotu priekšroku tam, lai mēs pagaidītu šo konsultāciju uh, pierādījumus, un pēc tam uh, mēs varētu nonākt pie secinājumiem. Bet citādi esam visnotaļ apmierināti. Paldies! Paldies, Dita Čancova! Paldies, priekšādātāji! Paldies arī referentam! Mēs patiešām priecājamies par paveikto pie šī dosie. Pēc eh, pagājušā nedēļas ēna referenta sanāksmes domāju, ka mums izdosies eh, vienoties par kompromisu grozījumiem. Kopumā gandrīz visi grozījumi ir pozitīvi. Un neskatoties uz to, mēs nevarēsim visus atbalstīt. Es vēlējos eh, uzsvērt vienu grozījumu, tas ir 34. grozījums par marķējumiem. Uh, Un šeit galvenokārt ir runa par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpējiem. Es e, nedomāju, ka būs sarežģīti e, cilvēkiem, kas e, pelna no viltošanas, apiet šādus drošības marķējumus. Šādi marķējumi varbūt darbojas uz fiziskiem produktiem, bet digitālais marķējums neko daudz nedod. Bet neskatoties uz to, es domāju, ka Mēs visi esam vienas prātes par intelektuālā īpašuma tiesību rīcības plānu un nedomāju, ka nākamnedēļ balsojumā būs kādi sarešķījumi. Paldies! Again... Goja grupa nav pārstāvēta. Džulija Reda tagad par eh, zaļajiem. Paldies! Vēlreiz paldies referentē Domāju, ka esam jau pienākuši ļoti tuvu tām, lai vienotos par visiem kompromisiem. Priecājos, ka arī manas grupas eh, grozījumi ir ņemti vērā un labi atspoguļoti kompromisos. Es vēlētos uzsvērt to, ko minēja Daltona kungs attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu aptvērumu un komisijas rīcības plānu. Uh, Patiešām, autortiesības ir tikai neliela daļiņa tajā visā. Ir ļoti daudz dažādu rekomendāciju un plānu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Šeit mēs liekam uzsvaru uz patentiem, tirzniecības zīmēm un eh, komerciālajām intelektuālā īpašuma tiesībām un to pārkāpumiem. Domāju, ka tas ļoti labi atspoguļojas atzinumā. Par kompromisiem konkrēti Mums ir neliela problēma ar trešo kompromisa grozījumu, ko mēs apspriedām ēnu referentu sanāksmē, bet neesam nonākuši pie galīgā eh, secinājuma. Proti, te ir runa par tiešsaistes eh, patērētāju brīdināšanas sistēmu. Mums nav skaidrs, vai patērētāju brīdināšanas sistēma var attiekties uz šādu trīs eh, svītrojumu nosacījumu, kur uh, cilvēkiem paziņo par pārkāpumiem, un tas var novest pie sekām. Proti, var piemēram tikt atslēgts interneta pieslēgums. Mums būtu svarīgi, lai šis grozījums tiktu izņemts no kompromisa. Tad mēs varēsim akceptēt visu tekstu. Bet uh, izņemot šo sīkumu, mūs ļoti apmierina sagatavotie kompromisa grozījumi. Es vēlējos uzsvērt vienu punktu, par kuru mēs arī spriedām ēnu referents sanāksmē. Tas varbūt būs interesanti visiem. Bija jautājums par 30. grozījumu, ko iesniedz es un daži kolēģi te ir runa par to, ka vajadzētu nodrošināt viegli identificējumu informāciju par to, kas ir intelektuālā īpašuma tiesību turētājs. Un vajadzētu arī saprast, ko tas nozīmē praksē. Ja ir runa par reālu grāmatu vai fizisku ražojumu, tad parasti ir tiesniecības zīme vai intelektuālā īpašuma zīme, kas ir uzdrukāta šīs grāmatas, bet, ja runa par digitāliem objektiem, tad tā nebūtu nav. Ja internetā ir kāds attēls, tad uh, autortiesība informācija tiek nodrošināta neatkarīgi no šī attēla. Uh, vajadzētu nodrošināt to, lai intelektuālā īpašuma tiesības ir viegli identificēt, proti vajadzētu iekļaut failos metadatus, kuros savukārt būtu informācija par tiesību turētāju un šādā veidā vieglāk būtu iegūt juridisku licenci. Varbūt mēs varētu to iekļaut, un varbūt mēs varētu to arī izskaidrot ar mutisku grozījumu. Tātad mēs šeit runājam par metadatiem, nevis par kaut kādu centrālu datu bāzi. Liels paldies! Domāju, ka varēsim vienoties par eh, šo jautājumu pavisam drīz. EFD. EFDD N referents ir nozīmēts, bet viņš nav klāt. Mm. So with... Vai vēl kāds vēlas izteikties komisija vai komisijas pārstāvis vēlas ko teikt? Paldies, priekšādātā pavisam īsi. Nesam vēl iepazinušies ar kompromisu grozījumiem. Uzklausot to, ko teica parlamentārieši, redzu, ka ir panākta vienprātība. Kā jau minēju iepriekš, mums eh, ļoti patīk šis ziņojuma projekts un grozījumi. Divas piezīmes, kas varētu jums šķist noderīgas. 34. grozījums attiecībā uz marķēšanu. Baltijas saraksti var radīt problēmas um, attiecībā uz konkurences tiesībām. Gribēju vienkārši norādīt to eh, deputātiem. Tas nevienmēr ir skaidrākais risinājums, kuru vajadzētu ieteikt. Protams, ir jāinformē cilvēki par to, kādas ir šīs intelektuālā īpašuma tiesības, un Stailers kundze atsaucās uz observatoriju, kas arī ļauj veicināt izpratni. Bet Dažkārt šie risinājumi varbūt tikai šķiet noderīgi, bet īsnībā var radīt problēmas. Varbūt es arī pārpratu to, kas tika teikts u, attiecībā uz rīcības plānu, ka tas ietver intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus un tā uzsvers ir komerciālie pārkāpumi. Uh, Jā, patiešām komisijas nolūks bija likt uzsvaru uz komerciāliem pārkāpumiem un mēģināt tos novērst. Tagad atgriezīšos pie MBU. Ja runa par mediācijas pakalpojumiem, tad tie ļautu MBU vērsties pret pārkāpumiem. Ļoti bieži MVU to nespēja darīt, tāpēc, ka tiesvedības izmaksas ir ļoti augstas. Paldies! Paldies uh, arī referentei par to, ka viņam es atgādināju, ka šeit nav runa tikai par attālgojumu, te runa arī par ražojumu drošību. Man patiešām interesē tas, uh, kas man tika pastāstīts, mums vajadzētu nodrošināt, lai nenotiek funkciju dubultošanās, lai tiek nodrošināts vajadzīgais process pārkāpumu identificēšanai. Varbūt mums vajadzētu uzaicināt kādu organizāciju pie mums uz komiteju, lai mums par to pastāsta. Katrīnai tagad vārds īsiem komentāriem. Paldies priekšādātāji, paldies arī komisijai, ēnu referentiem un pārējiem kolēģiem. Komisija pieminēja ļoti svarīgu punktu par MVU un intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem. Domāju, ka šis punkts ir būtisks. Kā jau es teicu, pēc dažām dienām mēs cerams varēsim sagatavot eh, sešus kompromisa grozījumus. Es pateicos kolēģiem par sadarbību. Šis jautājums ir ļoti būtisks. Tad, kad eh, jūs sākat interesēties par šo saturu, tad tikai jūs saprotat, cik tas ir būtiski. Tas ir būtiski ne tikai ekonomikai, ko jūs pārstāvat, bet arī visai Eiropas Savienībai. Tad, kad es sāku strādāt pie šī dosie, es sapratu, cik būtiski ir nodrošināt šādus īstenošanas pasākumus un paraugu prakses apmaiņu. Ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs nodrošinātu vajadzīgo principu iedzīvināšanu. Lielas paldies kolēģiem, labprāt uzklausīšu jūs komentārus un tiksimies nākamnedēļ balsojumā. And that concludes today. Līdz ar to šīs dienas sanāksme var tikt noslēgta, rīt atsāksim darbu pulkstens deviņos. Izskatīsim atzinam projektu par TTIP. Es nedomāju, ka tad mēs varēsim tik labi ievērot mums atvēlēto laiku. Paldies, kolēģi!